gribētu visus lūgt ieņemt vietas, lai varam sākt darbu. Please take your seats. We will start in 30 seconds. Pēc 30 sekundēm sākam darbu. Ogłaszam wznowienie posiedzenia parlamentu. Atsāksim plenāru sesiju. Tā tika pārtraukta šī gada 8. jūlijā. Visus laipni sveicu atkal atpakaļ. Priecājos jūs redzēt šeit pēc atvaļinājuma. Cerams, ka esat atpūtušies. Darba priekšā mums ir ļoti daudz. Un tagad gribēju sniegt jums uh, informāciju. Pirmkārt, gribēju vērst jūs uzmanību uz man uz um, Madame Sahinas uh, Mohamadija Štjāni uh, gadījumu. Viņa tika notiesāta uz, lā, uz, uz nāvi, nometājot ar akmeņiem Irānā. Viņa jau vienreiz ir tikusi pārt ar pletni